Šis uh, sots stājas spēkā no 12. septembra. Atbildīgās Itālijas iestādes man ir informējušas par Angelo Čokara uh, uh, ierašanos šeit parlamentā, kurš aizstās citu kolēģi. Un tagad saskaņā ar reglamentu viņam ir pilnas tiesības piedalīties parlamentu un, struktūru, un tā struktūra darbā juridiskā komiteja 11. jūlija un